Kolīgs, let's start. Kolēģi, atsāksim darbu un pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam, proti mēs otrajā lasīmā izskatām uh, Eh, jautājumu par Eiropas eh, kaimiņu attiecību politiku virzību uz spēcīgāku partnerību. Ir saņemti 460 grozījumi, no kuriem lielākā daļa ir angļu valodā. Visi grozījumi nav iztulkot visās valodās. Tagad došu vārdu referentiem Jācekam Šarušam Borskim, kurš runās par austrumu partnerību un uh, Uh, Pancerīkungam, kurš runās par dienvidu kaimiņu valstīm. Un vēl mēs uzklausīsim arī uh, Dimitro kungu par uh, uh jaunāko situācijas attīstību Grūzijā. Bet vispirms vārds Sārišām Boriska kungam. Uh, jā, pavisam nesen mēs izskatījām manu ziņojumu pirmajā lasījumā, tādēļ gari nerunāšu. Tātad vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri ir iesnieguši kopā 460 grozījumus, tādējādi papildinot manu ziņojumu. Mēs ar Pancerīkungu sadarbojāmies, vispirms izlasījām šos grozījumus un pēc tam strādājām pie kompromisu grozījumiem. Otrām kārtām vēlējos norādīt, ka uh, attīstība notiek uh, austrumu partnerības valstīs, un situācija ir tiešām ļoti dinamiska. Gribu tikai atgādināt, par ko mēs diskutējām šorīt. Proti par um, asociācijas nolīgumu ar Ukrainu pagaidu piemērošanu, bet šeit varētu mainīties mūsu darba grafiks. Proti, uh, Tas nozīmē, ka varbūt uh, šis process varētu nedaudz ievilkties, bet viss ir uh, priekšstādātāja broka rokās un atkarīgs arī tiem, no tiem notikumiem, kas varētu notikt. Uh, šis ir tas tātad jāsagaida brīdis, kad Ukraina būs izpildījusi visas prasības un ka un kad mēs savā ziņojumā varēsim skaidri pateikt, vai mēs ieteicām parakstīt šo nolīgumu vai nē. Tātad eh, galvenie sarežģījumi ir saistīti ar manu daļu, proti ar austrumu partnerību, un es pateicos kolēģim Pancērī par izpratni, jo mana darba daļā ietekmē mūsu darba grafiku. Uh, Mēs vienojāmies ar um, manu līdzreferentu, ka mums būs trīs ēnu referentu tikšanās, tātad par vispārējo daļu viena, uh, un uh, pēc tam atsevišķas vēl uh, sanāksmes notiks viena par dienvidu kaimiņu valstīm un viena par austrumu partnerību. Es pateicos visiem par, par izcilo sadarbību pie šī ziņojuma. protams, ir ļoti daudz grozījumu, tie ir pē, grozījumi pēc būtības, bet arī ir daudz atkārtošanās, un ir arī tādi grozījumi, kas sniedz ārpus ziņojuma aptvēruma, un no, tie mums bija, diemžēl, jānoliek malā, mēs nevarējām izskatīt šos grozījumus pēc būtības. Mēs kopā ar Pancerī kungu nolēmām atbalstīt tos grozījumus, kuri uh, būtiski un nozīmīgi papildina šo ziņojumu. Un mēs ceram, ka tie to uh, grozījuma autori, kuru grozījumi nav ņemti vērā, mūs sapratīs un neturēs ļaunu prātu uz mums tad optimistiskais scenārijs gatavojoties Viļņa samitām varētu būt tāds, ka šīs ziņojums ir iespēja pateikt, ko mēs varam sasniegt līdz Viļņas samitam. Un mūsu sarunā ar Salivānu kungu liecina par to, ka progress ir sasniegts un ka padomes lēmums par asociācijas līguma pagaidu piemērošanu no parakstīšanas brīža, tad mēs varētu arī ierakstīt šai ziņojumā teikumu par piekrīšanas procedūras nosacījumu izpildi saskaņā ar džentelmenisko vienošanos starp padomi un parlamentu. Gribu atgādināt, ka līgumā ir noteikts, ka šī, šāds nolīgums ir jāratificē un ratifikācijas process var būt ilgs Mēs vēlētos, lai tas notiktu līdz uh, parlamenta pilnvartermiņa beigām uh, šajā pavasarī, bet mums ir jāļauj padomēji uh, īstenot šo nolīgumu bez kavēšanās, it īpaši attiecībā uz uh, tirzniecības sadaļu um, pagaidu režīmā. Es pateicos vēlreiz visiem grozījuma autoriem un manam līdzreferentam par lielisko sadarbību. Paldies, Jacek. Tagad vārds līdz referentam Antonio Pancerī. Viņš ir atbildīgs par dienvidu dimensiju. Paldies. Thank you. Arī vēlētos pateikties kolēģim Sarjušām Volskim, manam līdzreferentām. Mums tiešām bija laba sadarbība eh, strādājot pie eh, kopējās, tātad vispārējās daļas mums bija jāsaskaņo daži, daži jēdzieni. Ir arī par šo daļu iesniegta virkne grozījumu par apsvērumiem, norādot uz rezolūcijām un rekomendācijām, kas ir pieņemtas. Tāpat ir iesniegti grozījumi par principu lielāks ieguldījums lielāks ieguvums un mazāks ieguldījums mazāks ieguvums. Mēs šos uh, grozījumus ļoti rūpīgi izvērtējam, lai panāktu atbilstošu līdzsvaru. Ir uh, arī uh, grozījumi, ko vēlētos atbalstīt, ka ir jāņem vērā arābu pasaules iedzīvotāju cerības un uz Eh, tiesiskumu, demokrātiju un ekonomikas attīstību. Protams, mums ir tas jāņem vērā un jāiestrādā. Mums ir jāsaglabā noteikti loģiska pieeja viscaur šim tekstam. Tāpat ir grozījumu kopums, kurā ir runa par dienvidu kaimiņu valstīm un kaimiņu attiestību politiku šai jomā. Šeit mēs saskaņojam darbu ar Sarjušu Vorski, bet nekādi lieli sarešķiem šeit nav gaidāmi. Kompromisa grozījuma attiecībā no 73 uz 84 runājot par 2012. Uh, gada Uh, progresa ziņojumu. Tad vēl būs tehnisks kompromiss arī par 98, 98 uh, grozījumu un arī ir uh, paredzēts papildus grozījums par ceturto punktu, par demokrātiskās pārējas procesu, par ētniskām un reliģiskām minoritātēm arī ir paredzēts kompromisu grozījumu. Tad ir par 144. līdz 174. grozījumam. Šeit ir runa par austrumu dimensiju, un arī šeit tiek gatavots kompromisa grozījums. Uzklausīsim arī citus kolēģus. Konkrēti runājot par uh, dienvidu kaimiņu valstīm būs uh, kompromisa grozījumu par darba grupu un tā attiec tas um, attiecināšanu uz citām uh, kaimiņa attiecību politikas dimensijām. Uh, Eiropas parlamentam ir jāpiedalās šo darba grupu izveidē saulē, kad mēs pieņēmām rezolūciju par Tunisiju, mēs ieteicām izveidot šādu darba grupu, un tagad šādas darba grupas būtu attiecināmas arī uz citām dienvidu kaimiņu valstīm. Tāpat tiek gatavots kompromiss par demokrātisko pārējais procesu, kam jākļūst par prioritāti Eiropas Savienībai, un tāpat arī mēs strādājam pie grozījumiem par reģionālo integrāciju dienvidu kaimiņu valstīs. Ir iesniegts daudz grozījumu, bet gribu teikt, ka daži no šiem grozījumiem ir velstīti konkrētām dienvidu kaimiņu valstīm, bet mēs nevaram visu ņemt vērā, jo mūsu ziņojuma apjoms ir ierobežots. Tādēļ mēs nevaram visu pilnībā iekļaut. Ir iesniegti arī grozījumi par Alžīriju un Ēģipti, lai papildinātu ziņojumu. Dažus grozījumus mēs ņemsim vērā. Šorīt mums notika diskusija par Tanoka ziņojumu, un tur arī bija atsauce uz uh, Maroku. Mēs izvērtēsim iesniegtos grozījumus, tiekoties ar ēnu referentiem lai nodrošinātu to, ka mums ir vienota nostāja šais jautājumos. Esmu optimistiski un pozitīvi noskaņots un domāju, ka mums drīz izdosies pabeigt darbu pie šā ziņojuma. Paldies, saka priekšsēdētājs, pirms dodu vārdu ēnu referentiem un kolēģiem došu vārdu vispirms vēstniekam Filipam Dimitrovam, kurš uh, pastāstīs par jaunāko attīstību Gruzijā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Uh, es uh, augstu vērtēju to, kā ir tiešām uh, norādīts uz Grūzijas lieliem sasniegumiem pēdējo desmit gadu laikā, un visi, kuri apmeklējuši Grūziju, var uh, paši to konstatēt. Jautājums ir par to, vai šīs pārmaiņas ir neatgriezeniskas. Um, varu teikt, ka sabiedriskās domas aptaujas liecina par to, ka valstī ir spēcīgs atbalsts um, Eiropas integrācijas procesam. Um, jāsaka, noskaņojums ir uh, rietumniecisks, proeiropeisks, un virknē valdības pārstāvji jau arī ir nākuši klajā ar šādiem paziņojumiem. Tomēr ir svarīgi jāskatās, kāds, uh, kādi praktiski soļi tiks spērti, lai šīs tendences uh, neizzustu. Mūs satrauc arī nesenā attīstība reģionā, Tomēr jāsaka, Grūzija uh, nav, nepastāv liels iespējas, ka varētu tikt izdarīts uh, spiediens uh, no ārpuses. Tā kā Grūzija ir zaudējusi 20% no savas teritorijas, tad to nevar tik vienkārši ietekmēt. Tomēr pastāv risks, kas ir saistīts ar iekšējām norisēm un politisko dinamiku valstī. Šajā attīstībai mums ir uzmanīgi jāseko. Minēto iemeslu dēļ nav nekādi eh, pārsteigumi gaidām pirms eh, viņas. Un Eh, ir bijusi ilgstoša vēlme noslēgt asociācijas nolīgumu, eh, kur tagad ir paredzēts parakstīt Viļņā. Un tas pats um, atspoguļojas arī rezolūcijas projektā par ātru šādu nolīgumu parakstīšanu un vīzu režīmu atvieglojumu. Un līdz ar to ar šādiem pasākumiem es varētu minētās tendences nostiprināt. Nu, runājot par politisko dinamiku, valsts atrodas īpašā situācijā, eh, ir paredzēts drīzumā prezidenta vēlēšanas, ir trīs kandidāti, viens pārstāv pašreizējos pie varas esošos spēkus, viens ir eh, rietumu kandidāts un viens ir tāds kā austrumu kandidāts, kas ir vērsts pret, kas iestājas pret NATO. Uh, kas ir uzstājus kompromisu meklēšanu ar Eiropu un uh, dažā tādējādi cenšoties atrisināt arī uh, teritoriālās problēmas. Uh, pašreizējais prezidents uh, varētu atkāpties no amata, un tas varētu nozīmēt, ka ir nopietnas pārmaiņas valdošajā partijā, kas gandrīzāk ir tāds kā konglomerāts, nevis vienota partija. Un tādēļ ir jāseko, vai neradīsies risks, vai nebūs apdraudēti pro-eiropeiski elementi šajā koalīcijā, vai tie netiks izspiesti no politiskās skatuves. Un tomēr viss svarīgākais jautājums joprojām ir tāds, ka joprojām uh, Gruzijā valdīs uh, spēcīgas pro-rietumnieciskas tendences, un šobrīd uh, šīs tendences pārstāv uh, bijuši varas partija, tagad opozīcijas partija. Un īsumā runājot, var konstatēt signālus, ir arī fakti tādi, ka notiek centieni sagraut šo opozīcijas partiju. Esam saņēmuši dokumentu nesen, kurā ir eh, no cilvēktiesību viedokļa analizēti pārkāpumi, ko ir izdarījušas iepriekšējās valdības. To ir sagatavojis Tomas Hamāns, kas ir īpašais uh, pārstāvs cilvēktiesību jautājumos. Tas ir jāpatur prātā. Rie, pro, uh, rietumnieciskie spēki ir jāsaglabā Gruzijā. Un uh, šeit es atgriežos pie jūsu rezolūcijas projekta, kur ir uzteikts uh, Grūzijas sasniegtais lielais progress pēdējo desmit gadu laikā, un tas ir saistāms ar iepriekšējo valdību darbību. Ir jāsaglabā šie sasniegumi, jo notiek centieni uh, graut, sagraut šādas partijas, un tad var rasties uh, risks, kā tiek sagrauts arī šo partiju mantojums, proti proeiropeiskā valsts ievirze, uh, kas ir iesakņojusies tautā pēc uh, pilsoņu kara un uh, kara stāvokļa, kas bijis uh, Grūzijā. Un tādēļ mums ir jāpartur prātā mūsu iespējamie uh, mūsu iespējas rīkoties. Viss, protams, ir atkarīgs no vēlētājiem. Mēs nevaram uh, vēlētāju ietek, tos ietekmēt, bet uh, jāpaturprātā visi riski, kas pastāv pirms vēlēšanām. Liels paldies vēstniekam Dimitrovam. Uh, ar jūs atļauju Jāceks Arju Švorskis vēlas uzdot īsus jautājumus. Paldies. Man patiesībā divi jautājumi. Mēs mūs vienreiz jau pārsteidza Gruzijas situācija nesagatavots, proti 2008. gada augustā tas notika. AFET komiteja ja mēs nobalsojām pieprasot uh, Eiropas Savienībai nosūtīt uh, īpašu misiju uz Abhāziju un die, uh, Dienvidosetiju, bet nekas neno, netika darīts un tad uh, notika šī invāzija. Un man tagad divi jautājumi Izskatās, ka Ivani Švīlī kungs sēdēs tā kā uh, aizkulisēs un vadīs valsti. Gribu zināt, cik tas ir likumīgi no konstitūcijas viedokļa. Otrs jautājums. Ivaniš Vīli ir paziņojis, ka pašreizējā opozīcija ir slikta un ka tā ir jāaizstāja ar labo opozīciju, ar Budžarnadzi. Viņa vadītā partija ir anti-eiropeiska. Tās cenšas pārņemt plašsaziņas līdzekļus, lai mainītu sabiedriskās domas noskaņojumu, mainot, mazinot proeiropeiskās tendences un pēc tam Gruzija ies Armēnijas pēdās. Tas ir tas uh, scenārijs, kādu ir plānojis īstenot Ivanu Švili. Es došu vēstnieku kungam uh, iespēju atbildēt uz šiem īsiem jautājumiem, un pēc tam uh, sāksim debates. Lūdzu, vēstniekungs, pavisam īsi. Paldies par jautājumu Sarjušam Volskim. Es nevaru, protams, jums skaidri pateikt simtprocentīgi droši kāds uh, scenārijs, kuram politiķim ir prātā Un tomēr, protams, tas viss ir iespējams, un tomēr es ļoti ceru, ka mm, turpmāko attīstību izlēms mm, politisko spēlētāju rīcību Grūzijā. Es apzinos, ka mēs nevaram ietekmēt vēlētāju lēmumus, un tas arī nav mūsu uzdevums, bet esmu pārliecināts, ka visi tie cilvēki, kas iestājas par eiropeiskajām idejām Gruzijā, vēlas saņemt atbalstu šīm idejām, nevis to īstenot to bloķēšanu. Mēs apzināmies, ka risks pastāv, un tādēļ es savā uzrunā uzsvēru, ka ir ļoti svarīgi izmantot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, morālo autoritāti, iespēju sniegt informāciju, lai nostiprinātu Gruzijas sasniegumus virzībā uz Eiropu. Un tiešām uh, vi, šie sasniegumi ir peldījuši cieņu un pelnījuši to, lai mēs tos novērtētu. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies vēstniekungs, un tagad uh, došu vārdu deputātiem. Vispirms Kovalkungs. Uh, jūs, Neiskunds, par uh, procedūru vēlas izteikties. Jā. Man uh, šķiet, uh, diezgan dīvaina šī eh, darba metode šo pēcpusdienu. Protams, es eh, augstu vērtēju eh, vēstnieka Dimitrova teikto. Jā, es, es pārteicos nosaucot vēstnieku par Kirilovu, iznāk es, ka tāds bija šai, man tā iecēlus kādu no kolēģiem, bet tā tad. Uh, atgriežoties pie šī jautājuma. Šis, eh, šī viedokļu apmaiņa starp vēstniekungu un Sārjušu Voļska kungu, un atkal vēstnieks atbild tikai Sārjušu Voļska kungam, un neviens cits nevar šajā sarunā iesaistīties. Vispār šī situācija ļoti dīvaina. Es arī varētu, vai gribētu iesaistīties šai diskusijā. Nu, labi, mēs varam apsvēst Gruziju vēstnieka klātbūtnē, bet ne tādā veidā, kā tas tagad notika. Es protestēju. Paldies! Jā, vēl, vēl. Es savas grupas vārdā esmu pat šokēta par šādu procedūru. Uh, mūsu darba kārtībā nebija norādīts, ka vēstnieks piedalīsies sanāksmē un viņš var runāt tikai par Gruziju, bet tas jau nav mūsu diskusijas galvenais temats un es iebilstu pret šādu procedūru priekšsēdētājs. Jau sākumā es paziņoju par vēstnieku klātbūtni zālē, neviens pret to neprotestēja. Un es arī teicu, ka eh, vēstnieks īsumā pastāstīs par situāciju Grūzijā. Protams, tā nav uzklausīšana par Grūziju. Tagad mēs pārējām pie vispārējām debatēm par diskusiju tēmātu. Bet arī Grūzija ietilps šajā plašākajā diskusiju tematām. Priekšsēdētājs, jā, pašā sākumā es paziņoju par vēstnieku klātbūtni un jūs neiebildāt pret to. Un tagad es nesaprotu, bet, protams, eh, arī Broka kungs vēlas kaut ko teikt. Varbūt bū, būsim nedaudz mierīgāki, saglabāsim vēstu prātu. Īstenībā arī Gruzija ir viena no kaimiņu attiecību politikas valstīm. Protams, ne tikai Gruzija, bet uh, arī vairākas citas valsts šeit uh, ietilpst. Un Kovačokungs teica, ka vēstnieks ir ieradies. Viņš to pateica sēdes sanāksmē. Un ir ļoti labi, ka vēstnieks ir ieradies. Un mēs, protams, uh, zinām, ka pēdējo dienu laikā esam daudz informāciju uzklausījuši par uh, Ukrainu. Un mums nevajag tur atsevišķu darba kārtības punktu iekļaut par to. Bet Ja vēstnieks ir zālē, kas tad tur uh, ir aplām, ja viņam tiek uzdots jautājums? Un šeit jau nav slēgtais, uh, sēdais slēgtām durvīm, un vēstnieku kungs, ja viņš atrodas zālē, tad viņam drīkst uzdot jautājumus. Ja viņam jautājumi netiek uzdot, tad viņš uz tiem neatbildēs. Nu, domāju, ka mēs varam turpināt ar savu darbu kārtību. Es šeit nekādas problēmas nesaskatu. Varbūt jums šķiet, ka ar ar dažādu formulāšu palīdzību jūs te varat eh, paust savu viedokli un pateikt to, kas jums nepatīk. Un īstenībā ļoti jauki, ka vēstnieku kungs atsaucās mums lūgumam eh, pastāstīt par situāciju Grūzijā un. Ja mēs varam uzklausīt arī vēstnieku, nu, domāju, tas ir tikai jēgpilni. Un ja kādam viņa izteikumi nav paprātam, nu, es to nevaru nekādi mainīt. Nu, dažreiz tā notiek, ka ir atšķirīgi politiskie viedokļi. Nu, tā ir tikai demokrātija. Bet Dimitrova kunga darbu es vērtēju ļoti augstu. Viņš ir padarījis patiešām daudz, lai eh, būtu Eh, šī mierīgā pārēja eh, Ukrainā. Mums tas noteikti ir jāciena, jo pateicoties viņam ir sasniegts ļoti daudz, ka šādā valstī pēc um, vēlēšanām ir notikusi tāda mierīga varas nodošana citās rokās. Lūdzu, to arī novērtēsim attiecīgi. Paldies! Paldies, turpin priekš Kovačev kungs! Domāju, ka mums nevajadzētu vēl vairāk tagad par to runāt. Neits kundze par procedūru atkal. Es neprotestēju pret uh, Dimitro kunga klātbūtni šajā zālē. Pret viņa klātbūtni. Debilisī. Es gribu tikai pateikt, uh, ka mani neapmierina tas, ko teica Zariš Volskis. Nē, man jau nav nekas iebilstams pret uh, vēstnieka klātbūtni. Jā, jums jāsaprot, ka nevis mums nevar kontrolēt Zariš Volskis, saka Broka kungs. Colleagues, let's, let's go further with the interventions and if somebody from the Mēģi, turpināsim debates. Jāceik, tu vari palikt zālē, ja vēlies. Jā. Tātad, ja kāds vēlas arī uzdot jautājumus uh, vēstniekungam, tad lūdzu dariet to. Tagad vārds uh, Kovāri kungam un uh, turpināsim vispārējās debats par uh, šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies uh, referentiem par šo ļoti interesanto ziņojumu, kas ir sagatavots. Daudz esam runājuši par oranžo revolūciju Ukrainā un uh, pēc tam mēs aizmirstām to, kas notika tālāk par to, ka iestājās tāds kā pagurums Eiropas uh, integrācijas procesā. Um, savulaik izskanēja solījums atcelt vīzu režīmu Ukrainai un Moldovai, un neilgi pirms uh, Viļņas samita šis vīzu jautājums atkal kļūs ļoti aktuāls. Un tam būs varbūt pat vēl lielāka nozīme nekā tirzniecības aspektiem. Mums ir jārunā par vīzu jautājumu. Vīzu režīma atcelšana nenozīmē, ka tiks atcelt arī robežu kontroli. Nē. Tagad uh, Uh, pastāv elektroniskā robežu kontrolas sistēma uh, un, protams, pašu pārbaudes uz uh, robežām ir diezgan laika ietilpīgas. Tagad pat Polijas Batorī fonds, kas ir eksperta grupa, vispār iestājas pret vīzu režīmu pastāvēšanu. Un tādās valstīs kā Ukraina un Moldova patiesībā mēs tagad saskaramies ar to, ka Eiropas Savienība zaudē uzticību pilsoņu acīs, ja mēs nerunājam par vīzu režīma jautājumu. Ja mēs nerunājam par šo jautājumu, to nedarīs arī citas institūcijas, jo tās jau ir vēl lielāks birokrāts šajā jautājumā nekā mēs. Paldies, tagad vārds Kopas kundzei. Paldies! Es uh, vēlējos teikt, ka runāju mūsu ēnu referentu Mariku Siviču vārdā. Viņš, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Um, Eiropas kaimiņu attie, attiecību politiku augstu vērtē daudzi pilsoņi, un austrumu partnerība saņem arī spēcīgu atbalstu ar Eironestu starpniecību. Mēs, protams, varam situāciju vēl vērtēt atšķirīgi, bet tomēr tas ir pozitīvs process. Protams, vērtējums arī ir atkarīgs no tā, kas ir pie varas attiecīgajās valstīs, var tie ir mūsu draugi vai nē. Un tagad es vēlos uzstāties arī pati savā vārdā. Eiropas Savienības kaimiņu attiest rīcību politika, ņemot vērā pašreizējo politisko attiet, attīstību dienvidvalstīs, prasa jaunu pātrinājumu. Mums jārunā par demokrātiju un stabilitāti dienvid vidusjūras reģionā. Arvien vairāk ietekmi gūsta pilsoniskā sabiedrība gan austrumu partneru valstīs, gan dienvidu partneru valstīs. Tiek prasīts īstenot tiesisku valsti, nodrošināt politiskās un pilsoniskās brīvības, uh, izteiksmes brīvību, reliģisko brīvību un citas brīvības. Runājot par partnerību, mums tomēr ir vēlreiz jāatkārto, ka tas ir virzītājs spēks reformu procesā mūsu partneru valstīs. Ir jāveido uh, stingras attiecības, jāapmainās ar paraugu praksi un jāveido politiskais dialogs. It īpaši dienvidu reģionā šobrīd es, es uzskatu, ka ir nepieciešams piešķirt atbilstošas līdzekļus, lai aizsargātu bēgļus un imigrants, it īpaši sievietes un bērnus. Un, uh, ir iesniegts daudz grozījumu šim ziņojumam, tas apliecina, cik lielu vērību parlaments piešķir šai politikai Es uzskatu, ka ir liederīgi papildināt šo rezolūciju ar grozījumiem, kas pauž manis iepriekš uh, minēto viedokli. Paldies Kopas kundzei, tagad uzstājas Lānsberģa kungs. Paldies priekšsēdētāja kungs. Man ir daži komentāri par ziņojuma projektu. Protams, laiks ir gājis uz priekšu, un daži punkti jau ir novecojuši, jo attīstība ir turpinājusies. Varbūt grozījumi jau ir iesniegti, lai koriģētu šos faktus. Nominēšu tikai dažus piemērus. Ja mēs salīdzinām to, eh, to, kas ir ierakstīts ziņojumā un to, ko nu, padzirdējām no Venecijas komisijas, tad arī šeit ir eh, jāizdara korekcijas ziņojumā. Bet ir arī punkti, ko eh, vēlētos jums atgādināt, runājot par Armēniju, Sīriju un Gruziju par progresu Armēnijā. Ir jānorāda, ka nekāda progresa nav attiecībā uz asociācijas nolīguma nosacījumu izpildi. Šīs nosacījumus mēs apstiprinājām parlamentā par uzticības veidošanās uh, procesu un iesaldētiem konfliktiem. Mums būtu jāpauž nožēla par Armēnijas valdības neseno lēmumu uh, pievērsties Eirāzijas Savienībai un attālināties no Eiropas Savienības sadarbības. Tālāk eh, par Grūziju. Varbūt būtu jānorāda, ka jābūt piesardzīgiem veicot pasākumus, lai apturētu lienošo okupāciju jau okupētajos reģionos, jo šeit notiek māza mēroga provokācijas ikdienu. Par Sīriju mums būtu jāatgādina ne tikai par katastrofālo humanitāro situāciju, bet konkrēti jārunā par Sīrijas konflikta izbeigšanu un jānosoda e, ķīmisko indigo gāžu lietošanu pret civiliedzīvotājiem un arī bažas par to, kā šos ieročus izvest no Sīrijas pašreizējā situācijā. Un neviens nerunā par atbildību, par to personu at, saukšanu pie atbildības, kas ir pieņēmuši šos lēmumus, kas ir izdarījušas eh, šādus, eh, šādus noziegumus, šaujot uh, Uh, izšaujot raķetes, uh, kurās atradās kaujas gāzes. Tagad vārds Šolts kungam. Mr. Šolts? Šolca kungs? No šo... Nē, nevis Šolts, bet Šolts. No, okay. no. Madam Teoharus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω χάρος κόντζε. Lūdzu, uzlieciet austiņas. Es runāju grieķu valodā, saka tev Haras kundze. Esmu pārliecināta, ka Armēnija ir izvēlējusies šādu ceļu, uh, brīvprātīgi un baidos, ka mēs zaudēsim svarīgu strateģisko sabiedroto Kaukāzā, ja mēs darīsim to, ko aicina darīt Landsverģa kungs, proti paužot nosodījumu Armēnijas pieņemtam lēmumam. Mums jāsaprot, kāda ir Armēnijas situācija, ka tā atrodas izolācijā. Mums jāņem vērā arī tas fakts, ka Armēnijas tauta dzīvo izolācijā, bailēs un saskaras ar pastāvīgiem draudiem. Un mums arī jānodala Ziemeļkarabahas jautājums no asociācijas līguma un šī sensitivitāte attiecībā uz okupētajām teritorijām. Šeit mēs nedrīkstam pieļaut dubult standārtus mūsu pieņemtajos lēmumos. Nesmu pārliecināti par uh, mūsu pieejas pareizību. Nesen tikos ar Armēnijas premjerministru un viņš, es jūtu, ka Armēnija joprojām raugās uz Eiropas Savienību. Un es domāju, ka ziņojumam būtu uh, jādod pretēji ievirz mums būtu jāsaglabā atbalsts Armēnijai un tās orientācija uz Eiropas Savienību. Tālāk runājot par Ziemeļkarabahas jautājumu. Protams, šī problēma ir jāatrisina. Bet, nu, mums būtu visbeidzot jāīsteno ANO statūtu otrais pāns par pašnoteikšanās tiesībām. Paldies! Tagad vārds Dikā Ezers kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka Mūsu divi kolēģi ir lieliski pastrādājuši, eh, gatavojot ziņojumu par kaimiņu attiecību politikas diviem aspektiem. Bet, eh, ja mēs pievēršamies dienvidu kaimiņu valstīm, šai dimensijai, tad jāsaka, situācija ir ļoti nestabila šais valstīs un situācija strauji mainās, un pat tas, kas ir ierakstīts grozījumos, vairs neatbilst aktuālai situācijai, kas atkal ir mainīsies. Piemēram, runājot par Libānu, ir nelielas neprecizitātes. Es nesen esmu atgriezusies no Libānas un šeit ir runa par uh, robežas slēgšanu Sīrijas un Palestīnas bēgļiem, bet tas vairs neatbilst patiesībai. Bet Libānas patiesā problēma ir tā, ka humanitārajām organizācijām un ANO aģentūrām trūkst līdzekļu un ka trūkst politiskās valdības mēs aicinām valdību atsākt darbu, bet šobrīd valdībā nav neviena, kas spētu šo procesu koordinēt. Es tikai vēlējos teikt, es nezinu, vai šeit vajag uh, iesniegt mutisko grozījumu, gaidīt plenārsēdi, lai atkal iesniegtu mutisko grozījumu. Uh, Eh, bet eh, jāsaka, mums ir ļoti grūti izsakot situācijas attīstībai uz vietām. Tāpat eh, šeit tika runāts par ķīmisko ieroču lietošanas nosodīšanu, par vainīgo saukšanu pie atbildības. Es piekrītu tam, bet vajag arī uzsvērt, uzteikt to faktu, ka šobrīd ir panākt vienošanās par šiem ķīmiskiem ieročiem, par to, kas ir noticis Ņujorkā. Uh, Un es domāju, ka līdz pat plenāru sēdēji mums atkal būs jāaktualizē šie jautājumi. Es nezinu, vai tas būtu jādara ar mutisko grozījumu starpniecību vai kā citādi, bet vēlējos pievērst kolēģu uzmanību tam, ka daži no šiem aspektiem būs atkal jāaktualizē, bet uh, citādi šis darbs, kas ir paveikts, ir ļoti izcils, bet situācija tik strauji attīstās, ka nevar tā pilnībā izsekot. Paldies! Tagad vārds. Stierkungam. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa evo, samo bi... Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju uzteikt abu referentu darbu un gribēju pieminēt vairākus svarīgus aspektus, proti pastāvīga atskaitīšanās un arī uh, visu grozījumu izskatīšanu, un referenti teica, ka viņi ko tādu darīs. Protams, šis tas pasaulē ir noticis kopš izstrādājām pirmo ziņojuma atzinumu, pirmo ziņojumu uzmetumu. Un arī mēs runājam par notikumiem Ēģiptē pēdējā Strasbūras plenāra sesijā par uzbrukumiem Ēģiptē. Eiropas Savienībai šeit arī kas sakāms būtu. Un mēs ceram, ka grozījumi patiešām tiks iestrādāti ziņojumā. Un vēl kas. Šāda veida diskusijās varbūt vajadzētu tā sistemātiskāk atgriezties pie so, politiskiem procesiem gan. Uh, austrumu, gan dienvidu kaimiņu zemēs. Eiropas Savienība īstenībā zaudē savu ietekmi Armēnijā un Grūzijā, bet tajā pašā laikā Maskavas ietekme pieņems spēkā. Maskava tāpat iejaucas Sīrijas lietā. Mums vajadzētu sistemātiski to visu atainot un uh, analizēt, lai ziņojums būtu daudz um, jēgpilnāks. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Priekšsēdētāja! Jūs noteikti būsiet informēts, ka man politiskā grupa ļoti kritiski vērtē šo kaimiņu attiecību politiku. Mēs par to runājam uh, arābu pavasara kontekstā, jo tas īstenībā šo politiku nostāda jaunā gaismā. Mūbaraka un Benalī režīmi kādreiz netika apšaubīti. Mēs īsti nerunājam par cilvēku tiesībām. Mēs vairāk pievērsām uzmanību tieši tirzniecībai un brīvai preču apritei. Mēs nevēlamies, lai mūsu kaimiņi dzīvot sliktāk nekā mūsu pašu pilsoņi. Tādēļ kaimiņa attiecību politika ir vērsta, lai parakstītu asociācijas nolīgumus. Mēs vēlamies kaimiņu zemes iedrošināt veikt ekonomiskas reformas, lai būtu brīvās tirzniecības zonas, finanšu sektors, privatizācija, nacionalizācija Tas viss nozīmē, ka vienā brīdī strādnieki zaudē to, ko viņi ir ieguvuši. Mēs mēģinām ko tādu eksportēt, mēs esam pret to. Vēlamies, lai uh, Uh, kaimiņa attiecība politika balstītos uz tādām īpašām attiecībām, uz appusējību, lai varētu radīt labklājības un kopīgu vērtību zonu. Nevajag uzspiest partneriem savas vērtības, e, tām ir jābūt kopīgām vērtībām, ko var atbalstīt abi partneri. Ir ļoti labi piemēri, kas ļoti e, tā skaidri ilustrē manu izklāstu. Mubaraka un Benalī piem, režīmi šeit ir piemēri. Un, protams, ir jārunā arī par uh, Rietumu Sahāru un Palestīnu, tie ir zināmas sarkanās līnijas. Nu, tie ir vienkārši ļoti spilgti piemēri, tādi, kas burtiski duras acīs. Protams, jāsaka, Rietumu Sahāra ir autonoms reģions, to ir okupējis Māroka, te ir vērojams dekolonizācijas process, bet Eiropas kaimiņoticība politika vēlas atsevišķām valstīm piešķirt tādu nu, savādāku statusu, eh, neraugoties uz starptautiskajiem likumiem. Tas pats attiecas arī uz Palestīnu. Izrēla ir veikusi kara noziegumus, un, nu, neviens no tiem nav ticis izskatīts. Jo šeit mēs vairs nerunājam par cilvēktiesībām, tā pēkšņi. Eiropas līderi grib, lai ekonomiskās attiecības balstās uz deregulāciju, un viņi tikai vēlas parūpēties par kapitālisma interešu aizstāvību un sadarbojas ar dažiem izredzētajiem. Turquía, que entre las attiecības ar Turciju un Turcijas iespējamā iestāja uh, Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka Turcija joprojām ir okupējusi Ziemeļu Kipru, tur ir 30 uh, tūkstoši uh, karēvju. Mēs runājam atkal par startautisko tiesību pārkāpumu, neviens tam šķiet nepievērš uzmanību. Paldies! Paldies, nākamais runātājs, priekšsēdētāji. Dažas īsas piezīmes par kaimiņu attiecību politikas dienvidu dimensiju. Pancerī kungs vēlas, lai šī politika tiktu attiecināta vēl uz papildus valstīm. Mans grozījums ir sastādīts līdzīgā garā. Tā tad būtu ļoti jauki, ja būtu tādas darba grupas, kas sadarbotos arī ar citām valstīm. tika runāts par iespējamo bezvīzu režīma nolīgumu, bet ir arī atpakaļ uzņemšanas nolīgums. Šiem abiem nolīgumiem ir jāpapildina vienam otru, lai varētu uh, labāk cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Ja pareizi atminos, Baroneses e, Eštāns pakļautībā ir struktūra, kas varētu būt aktīvāka un darīt vairāk. Ja mēs runājam par Ēģipti, varbūt vajadzētu pārdomāt savu vārdu krājumu. Pirms uh, dažām nedēļām Strasbūrā mēs runājam par samierināšanās procesu. Varbūt to vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā. Es piedāvāju grozījumus, kur uh, ir tādi. Uh, labāku, pozitīvāku formulējumu. Ja mēs runājam par Alžīriju, man šķiet, mēs neesam uzsvēruši to, ko viņi ir sasnieguši. Ir panākts arī kaut kas labs. Pirms dažiem mēnešiem eh, Alžīrijā bija Eiropas Savienības vēlēšana novērošanas misija. Un eh, mums ir plāni, kā attiecības ar Alžīriju vēl tālāk uzlabot. Paldies! Tā nāk, kungs, paldies priekšsēdētāji! Elena Teoharus no Kipras runāja par Armēniju. Diemžēl viņa vakardien nevarēja piedalīties sanāksmē, kad mums bija visai garas uh, diskusijas par prorebas ziņojumu. Es uh, izteicos viņa vārdā, jo pats referents nevarēja ierasties. Īstenībā, Eleni, jūsu pozīcija šajā ziņojumā bija visai labi izklāstīta un Jāsaka, man uh, ir jāatzīst, diemžēl Armēnija ir pieņēmusi savu ģeopolitisko lēmumu, bet neskatoties uh, uz uh, citu kolēģu izteikumiem, es tomēr ceru, ka mēs varēsim Eiropas durvis paturēt atvērtas, lai arī Armēnija kādu dienu varētu nostāties uz mūsu sliekšņu, lai tā varētu piedalīties mūsu iniciatīvās. Vakardienas zaļie uzdevu jautājumu par vīzu liberalizāciju par Kalnu Karabahu un patiešām mēs atbalstām šādu priekšlikumu. Varbūt mēs varētu padomāt arī par to, um, par dzīves uzlabošanu tiem armēņiem, kas dzīvo Kalnu Karabakā, lai viņi arī varētu baudīt vīzu liberalizācijas priekšrocības. Jāsaka, es biju pirmais referents par uh, EKP, Eiropas kaimiņattiecību politiku, tad, kad šī koncepcija vispār radās, un es toreiz biju vienīgais referents. Un, protams, ja mēs runājam par e, austrumiem un dienvidiem, nevarētu domāt, ka tur visiem dar vienu recepti, ka mēs varam ar visiem runāt vienu valodu, un šīs dimensijas nevar salikt kopā, piemēram, Moldova un Maroka joprojām ir atšķirīgas, tikpat atšķirīgas kā Alžīrija un Armēnija. Uh, Tās nevar mēst vienkārši pār vienu kārti. Un šorīt mēs balsojam arī par Sahels reģionu. Jāsaka, ka uh, atšķirības uh, reģionā ir ļoti uh, lielas un, um, jāsaka, arābu pavasars ir kļuvis par tādu kā mūžīgā sasaluma ziemu, jo daudzas valstis joprojām nav panākušas liberālas demokrātijas iedīgļus, ko gan varam baudīt mūsu kontinentā, ja mēs runājam par Krieviju. Uh, Protams, viņiem e, mūsu centieni kaimiņu attiecību politikā iekļauts vairākas valstis, kas bijušas viņu ietekmes zonā, nav tik tīkami un, protams, jādomā arī par Eiroatlantisko trajektoriju un e, Krievija mēģina šīs valstis, kas nāk mūsu virzienā, tomēr atkal pietuvināt vairāk sev. Jāsaka, kas ir noticis pēdējā desmitgadē, mans 2004. gada ziņojums šķieti jau ir morāli novecojis, ņemot vērā arī attīstību, kas notikusi vidusjūras reģionu valstīs. Protams, mēs vienmēr varam izmēģināt šo vienu receptu, vienu metodi, sadarbojoties ar mūsu kaimiņu valstīm, bet mums ir jāizveido pietiekami elastīga pieeja, lai tam visam būtu arī kāda jēga īstenībā. Es ziņojumos vairāk eh, pievērsos katrai valstī atsevišķi, izskatot tās atsevišķi, nevis mēģinot visu tur samest vienā katlā. Protams, ir daudz valsts, kam ir arī kopīgas iezīmes, bet ir jāmēģina uzsvērt arī atšķirīgais. Un Tas viss ir arī jāplūko caur šo kaimiņu attiecību politikas prizmu. Jāsaka, ka mums ir uh, jāņem vērā šis instruments, tas ir pagaidām vienīgais, kas ir mūsu rīcībā. Es gribēju uzteikt abus referentus, mūsu grupa atbalstīs šo uh, ziņojumu, bet koncepcija, kas ir izvēlēta, ir ļoti, ļoti problemātiska. Paldies. Neits skundze. En fait, je, je voudrais saluer. Priekšādātāji. Es gribu teikt pēdējais paldies referentam Sarošam Vaiskim, jo viņš tiešām faktiski uzņēmies tādu kā neiespējamo misiju. Lasot eh, ziņojumu, mēs saprotam, cik lielā mērā tas tiešām ir burtiski neiespējami. Nu, un tāpēc sastopamies ar kaut ko, ko mēs, eh, nu, saucam par neiespējamu situāciju. Nu, lūk, viena rinda kopā attiecībā uz Sīriju, ņemot vērā pašreizējos apstākļus. Uh, Man liekas, vispār kaut kas ap, absurds. Kā to, kāds to vispār skatīties, kad klausos to, ko saka citi kolēģi, un, ka, piemēram, lūk, kas sēžam Vojskim sakāms par Gruziju, tur taču ir tik milzīgas atkāpes šobrīd no demokrātiskajām normām, nu tad rodas jautājums, kādas tad šīs normas bija pirms tam, vai tādi standarti tur bija? Atzīmēšu arī, ka Ēģipta, piemēram, ir vienīgā valsts, attiecībā uz kur mēs izvirzām, lūk, prasību piemērot nosacījumu principus, tad šo, šos nosacījumus. Ne uz vienu citu valstu mēs tādus neapra, neprasām. Vismaz ne tik skaidri. Nu, tāpēc man jāsaka, nepatīk šis ziņojums. Es saprotu, ka ir ļoti grūti sagatavot šeit kaut ko kvalitatīvu un nevar te 20-30 lapās um, izvērsties par, par katru valsti. Nevar, nu, nosodīt arī Alžīru ar kaut kādu vienu, vienu frāzi, tāpat arī Moldova. Veronika Kaiser jau norādījusi to, kas arī situācija mainās tik ārkārtīgi strauji, ka tas, kas te ticis rakstīts pirms pāris nedēļām, nebūtu vairs neatbilst patiesībai. Un nemaz nerunājot vēl pēc divām nedēļām, kas notiks. Nezinu. Nezinu, vai tas vispār vairs kaut ko spēj šeit normāli aprakstīt, vai tā tiešām varam aprakstīt kaimiņu attiecību politiku. Vienas politikas ietvaros visas šīs valstis varam ietvert. visās, pie visām mūsu robežām, gan austrumu, gan dienvidu robežām. Nu, lūk, es domāju, par to ir vērts pārdomāt. Es tiešām, protams, apbrīnoju mūsu kolēģu apņemšanos, un tā es pat nezinu, vai es tik tālu uzņemtos šādu risku, bet es domāju, ka mums nepieciešams arī delegācijās par to spriest, respektīvi, ko mums darīt ar visu šo kopējo tekstu. Merci infiniment, tu, Šorē Trebev. Paldies, es arī runāšu īsi, vēlējos no savas puses arī uzteikt referents par viņu veikumu. Esmu pārliecināts, ka izdosies panākt saprātīgus kompromisus. Uh, uh, uh, uz kolēģiem, kuri runāja par Armēniju, gribu teikt, uh, un arī eh, ņemot vērā vakar dienas teikto, šeit it kā kolēģi nevēlas redzēt šo Armēnijas žestu. Es savukārt uzskatu, ka tas ir nepieņēmami, ka eh, Armēnija ir izvēlējusies Krieviju, devusi priekšroku Krievijai, nevis Eiropas Savienībai Bet patiesībā gribu teikt kolēģiem, ka šeit nav nekādas uh, saiknes starp dalību šajās mūsu kaimiņa attiecību programmās un uh, šo vēršanos prie, pie Krievijas. Un tālāk runājot par uh, Gruziju, par Ivanišvīlī, centieniem šeit veidot tādu jaunu opozīciju un Ivanišvili paziņojumi ir absolūti nepieņemami un mums ir jābūt skaidrai nostājai un šis žests ir jākvalificē kā absolūti nepieņemams. Allora, Eh, la prima precisazione credo che debba. Paldies. Es gribēju precizēt. Mēs esam pieņēmuši politiskus lēmumus. Mums ir jāizveido tāda vienota EKP pieeja. Mēs nevēlamies izspēlēt, piemēram, austrumu partnerību pret dienvidu partnerību. Ir jābūt vienotai pieejai. Protams, ir uh, jā jāidentificē pareizās prioritātes, ir jāņem vērā, kas notiek katrā valstī, kāda ir bijusi attīstība. Protams, ir nepieciešami arī dažādi projektu, finanšu resursi, lai varētu atbalstīt ilgspējīgu attīstību, ilgspējīgu izaugsmi, sociālo dimensiju. Protams, ir jābūt arī mobilitātes politikai Milan Monkungs to pieminēja, ir jābūt uh, likumīgai migrācijai, un, protams, cilvēkiem ir jāpaturprātā iespēja atgriezties savās valstīs, lai viņi tur varētu uh, celt uh, izaugsmu, lai viņi varētu nodrošināt uh, tautsēmniecības um, attīstību. Protams, ir jāatbalsta demokrātiskās attīstības procesi gan austrumos, gan dienvidos. Uh, lai šīs valstis varētu uh, izveidot um, tādu demokrātiju, kas ir balstīta uz tiesisku, tiesiskumu un uh, līdztiesību. Tas mums ir jāatkārto un, protams, ir visu laiku jāaktualizē informācija, ir uh, jābūt pieeja vairāk par vairāk, ja viņi vairāk sasniedz, mēs arī vairāk varam dot pretī. Uh, Tālāk runājot par tādu regulāru atskaitīšanos, regulāru ziņojumu sagatavošanu, aktualizāciju, šķiet, ka plenārsēdē šis ziņojums varētu apaugt ar vēl lielāku grozījumu skaitu, un mēs nevienmēr varam tā ļoti elastīgi uz to reaģēt. Dažās stundās viss var mainīties radikāli, un, protams, mums jāsaprot, kā uz to reaģēt, kā reaģēt uz tādām eh, izmaiņām burtiski pēdējā sekundē. Uh, mūsu politiskām uh, pozīcijām ir jābūt stingrām, bet, protams, mums ir jābūt gataviem reaģēt nekavējoties. Uh, Mums nav ļoti daudz laika, lai to visu uh, risinātu. Protams, mēs nevaram šo ziņojumu uzpūst milzīgi, mums ir noteikts arī zīmju ierobežojums, bet mēs uh, apkoposim grozījumus uh, par Alžīriju, Ēģipti. Noteikti mēs uh, varēsim šeit iekļaut vēl jaunu informāciju. Protams, ir daži grozījumi, ko nevaram pieņemt tas ir skaidrāks par skaidru. Nu, daži šķiet pat uh, eh, geogrāfiju pietiekami labi nepārzina, un viņiem šķiet, ka Ziemeļāfrikas valstīm vajadzētu iestāties Eiropas Savienībā. Nu, es atvainojos, ir taču zināmas uh, robežas un ir jāievēro spēles noteikumi. Varbūt kādam vajadzētu atkārtot uh, geogrāfiju. Es domāju, ka mēs varēsim izveidot, pietiek, atrast savu ceļu, kā veidot EKP, ņemot vērā attīstību pēdējā laikā gan austrumos, gan dienvidos. Turpmākajās dienās mēs vēl uh, turpināsim ar Zarušo kungu noslīpēt šo ziņojumu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, sāka Zarušo kungs. Pirmām kārtām. kas ir pats svarīgākais, tas ir vēstījums, ko varat izlasīt šajā ziņojumā. Es lūkšu kolēģus nezaudēt uh, tādu skaidru skatu, šķiet citi nesaredz vairs meža aiz kokiem. Jāsaka, ka mēs varam spēcināt EKP kopumā, bet ņemot vērā arī valstu atšķirības. Bet iedomājieties, ja nebūtu EKP kopumā, ja būtu tikai Alžīrija, Māroka, Baltkrievija un katrai valstī atsevišķi veltīt politiku, nu mēs būtu ļoti vāji. Mēs tātad varam izveidot šo vienoto politiku un piemērot to valstu interesēm un vēlēm, ka tas ir nepieciešams. Ir nepieciešama robusta, dinamiska. Uh, EKP, kas uh, atbilst katras valsts uh, vajadzībām atsevišķi un arī valstu vajadzībām kopumā. Mums ir jāizplata miers un demokrātija, ko esam baudījuši, jāiz, jāizplata tas apkārt visā pasaulē. Un tai ir jābūt vienai no mūsu ārpolitikas prioritātēm. ar nolūku nesam minējuši valstis te atsevišķi. Nu, ja jūs vēlaties vairāk informācijas, nu, iepazīstieties ar Mārokas, ar Armēnijas un katras atsevišķas valsts ziņojumiem. Tātad mēs esam, mums ir jāievēro zīmju skaidrs šajā ziņojumā, un esmu lepns, ka par Moldovu visu varēju pateikt vienā teikumā, jo īsāk, jo labāk. Neviens taču nelasīs uh, garus um, ziņojumus, tādus papīra blāķus. Šis ir tāds kopsavilkums, lakonisks ziņojums, un, ja jūs vēlaties iepazīties ar katru valstu atsevišķi, ir um, specifiskie valstu ziņojumi. Protams, es nevaru atbildēt pilnīgi visiem kolēģiem, bet es ļoti rūpīgi pierakstīju jūsu komentārus. Tālāk, prezidents Landsbergi. Protams, ka situācija mainīsies. Mēs šeit iekļausim jaunu informāciju par uh, Ukrainu, Armēniju, Grūziju. Situācija mainās katru dienu. Neic kundze jau ir aizgājusi prom. Okay. No, no, what I'm trying to say that the fact that Protams, ja pasaulē kaut kas mainās, nav nekāda attaisnojuma to attiecīgi arī neatspoguļot. Protams, mēs eh, pašās beigās mēģināsim eh, to iekļaut arī ziņojumā. Ziņojums būs tik aktuāls, cik iespējams. Tas jau to var pateikt uh, Landsbergja kungam. Neicas kundze. Es jau runāju par aktuāliem notikumiem un tālāk par Gruziju. De... Par Gruziju jā, šeit tika teikts, ka ir demokrātijas regresija Grūzijā, bet, uh, ko es gribu teikt, ka, š, jā, tā, šajā ziņojumā tiešām tā ir aprakstīts. Tā situācija ļoti delikāta. Atbildot Kovalkungam, viņš joprojām atrodas zālē, viņš teica, cik svarīgi ir vīzu politika. Uh, varu atkal citēt. Ziņojumā ir teikts, vīzu režīma liberalizācija un bezvīzu režīms ir iespējas, ko mēs varam piedāvāt, bet viņiem, protams, ir jāizdod konkrēti priekšnosacījumi. Bet es nevaru te neko detalizētāk teikt, jo tas ir horizontāls jautājums, horizontāls un uh, lakonisks ziņojums. Vēlējos vēlreiz pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Uh, vai nu, jūs to darījāt mutiski, vai jūs rakstiski iesniedzāt savus komentārus. Ne, nekas mums nepaies garām, mēs visu rūpīgi izpētīsim un kopīgi ar Pancerī kungu mēs vēlamies sagatavot ļoti tādu uh, labu, lakonisku, pārdomātu ziņojumu. Bet galvenais uh, vēstījums ir tāds, EKP ir svarīga politikas joma, tās ir mūsu intereses. Tas ir mūsu ārpolitikas lākmusa tests. Ja mēs eh, šo kaimiņu attiecību politiku nevarēsim eh, piekopt veiksmīgi, nu tad mēs kā globāls spēlētājs būsim cietuši sakāvu. Paldies! Paldies! Eh, Tanoka kungs gribēju pavaicāt Jācekam Zaruškam Volskim. Viņš bija Ukrainā oranžās revolūcijas laikā. Vai jūs nepiekristu manam varbūt tādam provokatīvajam uzskatam? maniem provokatīviem uzskatiem, ka visa EKP tika izdomāta uh, zem spiediena, uh, lielā steigā, jo bija valsts, kas negribēja abēdināt Krieviju, piedāvājot tādu alternatīvu Ukrainas dalībai Eiropas Savienībā. Jāsaka, ka pēc uh, oranžās revolūcijas bija ļoti daudz cerību un gaidu, un uh, bija cerības, ka Ukraina kļūs par tādu Eiropas demokrātiju, un mēs negribējām to atstāt aiz durvīm. Bet es gribu teikt, ka EKP politika patiešām varbūt bija tā sasteigta. Un neskatoties uz to, ko teicāt jūs un Pancērī kungs, varbūt uh, tā ir viena no galvenajām Eiropas politikām, bet Īstenībā to varētu vērtēt kā reakciju uz ģeopolitiskiem notikumiem pirms 8-9 gadiem. Nu, vai tas joprojām ir aktuāls šodien, ņemot vērā visus notikumus, tas ir uh, jāapšauba. Paldies. Čārls, well, Čārls. Jā, jums varbūt ir jāpārbauda savu vēsturiskā atmiņa, saka Broka kungs. Eh, Zarišvojskis turpina, jā, īstenībā mana vēsturiskā atmiņa ir vēl daudz garāka. Es gribu teikt, ka es biju, uh, dzīvoju Eiropas Savienības kaimiņu valstī ilgus gadus. Arī tad, kad es biju 12 valsts un tad, kad to bija 15. Jāsaka, ka mana politiskā perspektīva nav. Uh, aplama. Es varu teikt, ka jūs esat savu darbu, jāsaka, EKP uh, eh, ir visai veiksmīga, varbūt ne ideāla, bet veiksmīga. Jūs teicāt, ka EKP tika radīta steidzoties, bet mums jau nebija pietiekami daudz laika. Jāsaka, ka politika nozīmē to, ka mēs mēģinām panākt eh, labāko iespējamo rezultātu tādos spaidos. Uh, Ja jūs sapņojat par tādu kaimiņu attiecību politiku, ko um, aizstās pa aplašanāšanās politika, bet tagad tas nav iespējams, labāk vēl nekā nekad labāk, lai mums ir Eiropas kaimiņu attiecību politika nekā uh, tukša vieta. Domāju, ka daudz ir iespējams uzlabot un ja es runāju par robustu, dinamisku, piemērotu, elastīgu politiku, tad es to tā arī domāju. Un ja es te pievienošu veselu punktu, kur ir runāts, kas es ir jādara, ABCDF e punkts, nu, uh, to mēs varam darīt, bet apšaubīt šo politiku, es domāju, ka bez EKP ārpolitika Eiropas Savienībā būtu tāda ļoti plika un gandrīz nēsoša. Uh, Un, protams, ja jūs piedāvājat mums ambiciozu pieeju, es patiešām to atbalstīšu, bet nevajag apšaubīt EKP jēgu, jo tā ir pietiekami laba politikas joma, un tagad tā mums ir vajadzīga vēl vairāk nekā līdz šim. Paldies, saka Broka kungs. Ja mēs runājam par kaimiņu attiecību politiku, gribēju teikt, ka to izdomāja mūsu zviedru un poļu draugi, lai varētu uh, izkopt vēl labākas attiecības. Un uh, jāsaka, ka tas nebija instruments, lai cīnītos pret Ukrainu, bet tieši otrādi, lai uh, to sirsnīgi uzņemtu mūsu kontinentā. Es saprotu, ka kolēģiem šeit ir daudz problēmu. Daudzi teica, ka uh, tas ir ziņojums, kas rodas tad, kad pasauli visu laiku atrodas kustībā, ir ļoti daudz pārmaiņu. Un, protams, kolēģiem to visu atainot un uh, iet līdzi laikam bija ļoti, ļoti grūti, tas ir nepateicīgs uzdevums. Protams, mums ir jāsaprot, vai asociācijas nolīgums ar Ukrainu tiks e, parakstīts, vai tas tiks parafēts ar Moldovu, Gruziju un citām valstīm. Uh, jāņem vērā, kas notiks vēl tālāk. Mums ir jābūt pietiekami elastīgiem. Lai mums nav jāpieņem sasteigti lēmumi. Mums ir jāpagaida arī, kāds būs Koksa un Kvašņēvska misijas iznākums. Es īstenībā pat nevaru jums kaut ko tagad pateikt. Es zinu, ko es gribu. Es gribu parakstīt nolīgumu, bet. Nezinu, vai mēs to varēsim panākt. Ņemot vērā tos iemeslus, par kuriem jau diskutējām pietiekam daudz vakar un šodien. Ļoti labi, ka referenti e, ir ņēmuši vērā to, ka situācija dienvidos arī mainās katru dienu, bet mums e, par dienvidu valstīm vēl nav jāpieņem lēmums, vai mēs parakstām šo asociācijas nolīgumu, kas notiks pirms Viļņas samita un tā tālāk. Tādēļ es jūs lūgtu turpināt šo procesu, bet eh, būsim arī pietiekami atvērti. Es varu ļoti labi stādīties priekšā, ka pirms plenāras sēdes balsojumu mums vēlreiz vajadzēs satikties, nu, kaut vai šeit vienu teikumu mainīt, un ka tas būs tāds izšķirīgais teikums, eh, no kura atkarāsies turpmākais šo līgumu liktenis. Un Venecijas komisijas ziņojumā ir teikts, ka Ukrainā daudz kas ir noticis patiešām ļoti uzteicami, ka tur ir viņi daudz ko panākuši. Un ja mēs runājam par dažādiem kritērijiem un selektīvo tiesiskumu, arī šie jautājumi ir tā loģiski jāatrisina, pateicoties Koksa un Kvašņevska ziņojumam. Jo Koksa un Kvašņēska tiešais uzdevums ir atrisināt šo selektīvā tiesiskuma problēmu un arī eh, to, kas noticis eh, ar Jūlijas Timošenko spriedumu. Protams, tika uzdot arī pietiekam kritiski jautājumi. Ir labi, ka ir iespējama kritika. Un jau šorīt pēc sarunas ar, eh, es teicu, ka pēc eh, Fūles Bilta un manas sarunas es saprotu, ka ir eh, atrodama šī politiskā grība un valsts ir gatavs kaut ko darīt. Janukovičs Eh, Lietuvas prezidentē Gribas Kautei pastāstīja, ka viņš vēl nav pieņēmis lēmumu par selektīvo tiesiskumu. Tas man likās visai zīmīgi. Un, protams, mums nevajadzētu atkāpties no savām pozīcijām un mūsu pozīcija ir vairākuma pozīcija jau ilgāk kā gadu, tas ir um, atspoguļots arī mūsu rezolūcijās, un 15. oktobrī būs, nu, zinām, tā kā uh, patiesības stunda, kad daudz kas izšķirsies, mums ir jāsaka, ka Krievijas izturēšanās veicot šo spiedienu ir palielinājusi mūsu iespējas. Domāju, tas ir bijis patiešām kontraproduktīvi, tas, ko darīja Krievija. Un šorīt mēs jau uh, tikāmies ar Osalavinu kungu un domāju, ka mēs esam, varam būt pašpaļāvīgi, ka Ukraina ir darījusi daudz, lai šo nolīgu varētu parakstīt. Protams, ir vēl Moldova, Grūzija. Mums kā parlamentam ir jāatbalsta tie pasākumi, lai valstis varētu saņemt no mums atbalstu, lai varētu izturēt šo spiedienu. Mums, protams, ir e, jāturpina mudināt valstis e, ievērot mūsu prasības, bet mums tās ir arī jāatbalsta un iespējams, ka e, nākamo nedēļu laikā mums būs ļoti daudz jārunā arī par enerģiju, runājot par energoapgādes drošību šajās valstīs. Šarjoša Voļskis jau par to pirms kādu laiku ir sagatavojis ziņojumu un runājot par starpsavienojumiem. Tas ir ārkārtīgi aktuāli, lai šīs valstis nenosaltu augstajā ziemā. Mums tādēļ ir jāizrāda savu solidaritāti un jāsaka, ka mēs esam gatavi sniegt palīdzību, ja tas būs nepieciešams. Un mums ir jāturpina savs darbs, jāparūpēs, lai tas norisinātos gludi. Paldies abiem referentiem. Un auch, uh, Dimitrov, herzlichen Dank. Paldies arī vēstniekam Dimitrovam, paldies, ka jūs uh, ieradāties pie mums un sniedzāt mums vēl uh, papildus informāciju. Es domāju, ka. mēs varam secināt, ka Grūzijā jau, protams, viss nav tik jauki, kā mēs to vēlētos. Mēs patiešām esam noraizējušies, un mēs jums teicām, ka mūsu raizes ir arī pamatotas. Protams, jāskatās, kas notiks turpmāko nedēļu laikā. Mēs runājam par līgumu parafēšanu, nevis parakstīšanu. Un... Mēs, protams, vēlamies uh, atbalstīt Gruziju reformu ceļā. Tas ir līdzīgi kā Ukrainas gadījumā, lai Grūzija varētu uh, spērt turpmākos soļus pirms uh, paraksta uzlikšanas uz šī dokumenta. Un, protams, komisijai arī ir jāsniedz tehniskais atbalsts. Paldies! Tagad izskatīsim manu ziņojumu. padomas igadējais ziņojums parlamentam par kopēju ārpolitiku un drošības politiku. Ir iesniegti 140 grozījumi. Tur bija daudz priekšlikumu, izskanēja jauni domu graudi, par tiem es jau lauzu galvu, un esmu izstrādājis piecus kompromisu grozījumus. Un es ceru, ka varēšu jūs ar tiem iepazīstināt rīt vai parīt. lai ņemtu vērā arī jūsu domas. Gribētu lūgt jūs sāpratni. Es vēlējos koncentrēties uz uh, galveno, mm, svarīgākiem principiem un gribu šeit svītrot uh, varbūt atsauc uz konkrētām valstīm, lai ziņojums būtu tāds uh, koncentrētāks neatsaucoties šeit uz katru valsti atsevišķi. Protams, katram ir savs jājams zirdziņš, katram kāda valsts ir e, mīļāka, bet nu, mēs nevaram e, šeit e, pieļaut tādu fragmentizāciju. Un es ceru, ka es varēšu sagatavot tādu ziņojumu, kas atbildi, atbildīs jūsu priekšstatiem. Šeit ir daudz svarīgu jomu - Krievija, Austrum partnerība, Mm, es ceru, ka nākamās nedēļas sākumā mēs varēsim uh, atrast kādu dienu, lai varētu tikties ar ēnu referentiem, lai kompromisa grozījums varētu pārunāt jau nākamajā nedēļā un uh, arī pēc iespējas ātrāk varētu organizēt balsojumu par kompromisa grozījumiem, uh, kas vainagotos ar tādu nesāpīgu balsošanu 9. oktobrī. Un man šķiet, ņemot vērā to, kādā garā ir sastādīti grozījumi, tas nebūs neiespējami. Not Oktober. Das ist mein Fehler. Also Silvio hat gerade einen Fehler zugegeben, das ist auch neu. Silvio nu pat atzina, ka ir kļūdies. Tas arī ir kas jauns. Tomēr 7. Eh, oktobrs, tad ir paredzēts balsot. Jā. Kopas kundze ir uh, lūgus vārdu. Paldies priekšādātāji. Mūsu Anna referentis bija Paškokungs, bet viņam šodien bija jābūt startautiskā konferencē, un tāpēc es viņa vietā gribu izklāstīt pāris punktus par tiem grozījumiem, ko viņš iesniedz šim ziņojumam. Kā jau mēs teicām sākotnējo diskusiju laikā, mēs augstu vērtējam strateģisko perspektīvu, kas iekļaut ziņojumā, mēs tāpat turklāt. Uh, uzskatām, ka 335 grozījumi, kas tika iesniegts, nozīmē, ka ziņojums tomēr ir jāveido pēc iespējas vienkāršāks un aptverošāks. Ar grozījumiem jāpapildina teksts, nevis jāpievienot tam nevajadzīgas liekas detaļas. Mūsu grupa Turklāt vēlas veicināt arī līdzsvarot nostāju par tiem spiedīgākiem jautājumiem, kādu pietvaros, ja kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros. Mēs vēlamies sekot Broka kungu priekšlikumiem arī kompromisu grozījumu izstrādē. Grozījumu, ko iesnieguši sociālistu un demokrāstu grupas pārstāvi, attiec uz vairākiem svarīgiem politiskiem punktiem. Tā, to, piemēram, to, cik svarīgi spēcināt transatlantiskās attiecības vienlaicīgi, respektējot datu aizsardzības tiesību aktus. Uh, Tāpat arī jāatceras, ka jābūt visaptvarošai pieeja, jānodrošina atbalsts lēmumiem decembra um, padomē par aizsardzību, tāpat arī jākartizē Krievijas pēdējā rīcība un jāspēcina politiskais dialogs, jāizrāda interesi par attīstību kaimiņattiecību politikas valstīs un tāpat jādomā par to, un mēs saprotam ar Mm, pienākumu aizsargāt. Mēs tiešām ar nepacietību gaidām iespēju konstruktīvi sadarboties ar referentu pie šī ļoti svarīgā ziņojuma. Paldies! Nākamais runātājs Andrew Dafs. Priekšstādātāji, paldies! Āda grupa, protams, arī jūs rīcībā tālākam diskusijām par kompromisiem. Gribu nākt klajā ar trim saturiskiem punktiem šo pēcpusdienu. Pirmām kārtām Tā kā līdz decembra Eiropa padomēji palikuši vēl tikai pāris nedēļas, mums vajadzētu maksimizēt spiedienu, ko izdarām uz Eiropa padomi lai viņi patiešām izmantotu šo vienreizējo un reto iespēju, kas tiem tiek piedāvāta un apspriest drošības un aizsardzības politiku. Nu, vismaz no tādiem publiskiem paziņojumiem, ar ko nācis klajā Eiropadomas priekšsēdētājs un atsevišķi premjerministri, var secināt, ka viņi tomēr negrasās un arī maz nemēģina domāt par šī samita kaut kādiem reāliem iznāku, iznākumiem. Un es domāju, ka parlamenta ziņā tāpēc ir uzstāt, lai viņi šajā Eiropadomē daudz vairāk pacenšas nonākt pie rezultātiem. Un satuvina pozīcijas Eiropas Savienībā um, attie par attiecībām ar NATO. kas, protams, nozīmē arī Kipras problēmas atrasināšanu. Otram kārtām nepieciešams meklēt kaut kādu vienotu formu pašreizējām nacionālām drošības un aizsardzības e, pārskatu problēmām un pārskatiem kā tādiem. Tika izteikts aicinājums izstrādāt kopēju balto grāmatu par drošības un aizsardzības politiku visās dalību valstīs. Manuprāt, tas ir solis par tālu. Otrais punkts. Paplašināšanās. Domāju, ka mums joprojām jāatminas, ka tas joprojām ir ļoti svarīgs ārpolitikas instruments. It īpaši attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm. Trešām kārtām. Esmu centies definēt liberālu demokrātiju. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai mēģinām uzstāt uz to, ka mūsu kaimiņu attiecību teritorijas un kaimiņu valstis pilnībā izprot, kā mēs definējam plurālismu. Kādi ir standarti un normas, kas ar to saistīti? Kas nozīmē ne tikai demokrātiskas vēlēšanas un ievēlēšana, bet arī pēc tam tālāk darbības gaitā un amata ieņemšanas laikā darbībai jābūt demokrātiskai, reflektējot opozīciju, uh, un eh, tos, kas uh, eh, izlēma domāt citādi. Es domāju, tie ir tie punkti, kas mūsu grupai uh, būtu tie svarīgākie šai gala ziņojumā. Paldies! Lunačeks kundze tālāk lūdzu. Paldies priekšādātājiem! Arī no savas puses, no zaļajiem, es gribu teikt, ka, lūk, mēs nākamnedēļ labprāt sastrādāsimies ar jums un da, izstrādāsim kompromisu grozījumus, tieši tā kā jūs teicāt. Es tikai gribēju vēl pāris punktus jums atgādināt, kas mūsu grupai būtu īpaši svarīgi mēs lūgtu jūs tos ņemt vērā. Nu, viens, piemēram, e, ir tas, ko jau Dafkungs teica, respektīvi tas, cik ārkārtīgi svarīgi ir paplašināšanās kā instruments. Tas galvā ir viens no svarīgākajiem instrumentiem ārpolitikā, politikā un arī tīri mieru uzturēšanas politikas un iniciatīvas ietvaros tas ir svarīgi. Tāpēc mums vajadzētu censties, eh, nu, lūk, eh, ņemt vērā mūsu grozījumus, kur mēs kritiski izturamies arī pret vetotiesību izmantošanu no ANO. Īpaši te domāju par Kosovu un Maķedoniju un šo nosaukumu lietu. Tas, domāju, tam vajadzētu parādīties arī šai dokumentā. Otram kārtām attiecības ar ASV šai kontekstā domāju, ka ir jau, var, ka varbūt būtu labi šeit paust arī kritiku par pēdējiem šiem spiegošanas skandāliem un šo uzticības laušanu starp Eiropas Savienību un ASV. Jāsaka, nu, tas tiešām bija tāds grūts pārbaudījums, un domāju, ka ziņojumā tam vajadzētu parādīties. Un vēl pāris punkti par Irānu. Tieši pēc jaunākajiem attīstības notikumiem un jauno Irānas prezidentu ievēlēšanu, iecelšanu arī šeit mums vajadzētu, nu, izteikties un pieminēt šo notikumu, nu, un vēl aktuālie notikumi, uz kuriem vajadzētu norādīt no Eiropas puses, nu, ir lūk šie aizliegumi par Eiropas uzņēmumu eh, darbošanos eh, divēji izvē, divējas eh, pielietojumu militāro produktu jomā, nu, piemēram, lūk, šīs raķešu pārtvēršanas sistēmas un tālāk. Tas taču nevar tā būt, ka Eiropas uzņēmumi nevar šādas iekārtas ražot un pat viņiem tiek īstenot kaut kādu veidu ierobežojumu un tam līdzīgi. Mums šie punkti ir ārkārtīgi svarīgi un domāju, ka mums kā Eiropas parlamentam tos ziņojumā vajadzētu arī atspoguļot. Es ceru priekšādātā, ka jūs piekritīsiet mums un detalizēt pārdomāsiet mūsu priekšlikumus, ko mēs arī grozījumos esam atbilstīgi atspoguļojuši. Paldies! Hvala, gospodine predsjedniče. Nākamais runātājs. Paldies priekšādātājiem. Izteikšos pavisam īsi. Kolēģi pieminēja paplašināšanos un Rietumu Balkānu valstis. Par to tāpēc papildus vēl nerunāšu, kaut gan viņiem piekrītu, bet gribu atgādināt, ka tieši tajās jomās, kur Eiropas Savienība parāda līderību, mēs saņemam labus rezultātus. Nu, piemēram, dialogs, kas izveidots starp Serbiju un Kosovu. Ko gribu teikt šajā saistībā? Kādas mūsu cerības uz nākotni? Nu, piemēram, kad runājam par mūsu politiku attiecībās Bosniju Hercegovinu, komisārs Fīle tiksies ar visiem politiskajiem līderiem no Bosnijas Hercegovinas. Šī tikšanās notiks pavisam drīz. 4. oktobrī notiks politiskas diskusijas. Manuprāt, arī šeit šajā komitejā mums vajadzētu par šo jautājumu spriest. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un Eiropas Savienībā šeit vajadzētu izrādīt progresu. Kā jau man kolēģi teica, pirms manis, ja mēs nevaram panākt neko Eiropā, tad kā tad mēs varam kaut ko gribēt panākt pasaulē? Un tāpēc gribēju arī izteikties, lūk. Nākamais runātājs. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Liels paldies priekšādātāji! varnost in zunanji politiki, vendar mislim, da prihaja čas, eh, ko bi bilo prav. Tātad par drošības un ārpolitiku. Domāju, ka ir pienācis laiks skaidri un gaiši pateikt lūko. drošības apsvērumu kontekstā mums jāņem vērā arī veselības jautājumu, ja runājam par visādi veidu notikumiem visā pasaulē. Es domāju, ka tas ir strateģiski rakstur jautājums un par to nedrīkstam aizmirst. Un tāpēc arī esam iesnieguši attiecīgus grozījumus. Paldies! Благодаря, господин председател. Paldies, priekšādātā nākamā runātāja. От изключително значение за бъдещето на Европейския. Paldies. Spriežam par ziņojumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Domājot par Eiropas Savienības nākotni, mums vajadzētu paslavēt referentu par lieliskajiem centieniem. Ziņojums attiec uz visām mēs politikām, kam ir kāda nozīme ārlietu kontekstā. Turklāt ziņojums runā par jautājumiem, ko mēs esam apsprieduši arī līdz šim jautājumiem, kas ir bijuši arī sabiedrības uzmanības centrā pēdējos pāris mēnešus. Ar to domāju, lūk, piemēram, austrumu un dienvidu partnerību. Domāju, ka teksts par austrumu un dienvidu partnerību ir jāsaskaņo ar pārējiem ziņojumiem, par kuru, kur esam jau izteikušies. Tādā veidā nosautīsim saliedētu vienotu vēstījumu attiecīgajām valstīm. It īpaši gribētu ziņojumā iekļaut vienu jautājumu. Uzraudzības jautājumu un spiegošanu no ASV puses. Tāpat arī šis vīzu režīms, kas tiek piemērots virknei Eiropas Savienības dalību valstu. Te ir jāizdara kaut kādas izmaiņas. Paldies! Paldies, darbie kolēģi! Jūsu ieteikumi patiešām bija auglīgi. Tas man arī mudina vēlreiz pašam pārskatīt grozījumus, lai ziņojums būtu pēc iespējas līdzsvarotāks. Atsaucoties Dafa kungam, runājot par balto grāmatu. jāņem vērā, ka tur arī ir dalībvalstu pozīcijas. Bet ir jābūt arī kopīgai stratēģijai. Baltajai grāmatai e, ir jāatspoguļo Eiropas pievienotā vērtība. Pievienotā vērtība. Tādēļ es neesmu tik priecīgs par šo priekšlikumu. Mums ir e, jāatrod tāds formulējums. kas Britu, atspoguļo Britu piesardzību šajos jautājumos. Bet domāju, ka mēs varēsim atrast pietiekam labu pārdomātu pozīciju. Gribēju pateikties visiem, kas izteicās, un rīt parīt mēs varētu šos kompromisu priekšlikumus jau piedāvāt kolēģiem izskatīšanai. Un cerams, ka pirms tikšanās pirmdien vai otrdien jau jums būs kaut kādi ierosinājumi, jūs varēsiet man pateikt, vai es esmu kaut ko aizmirsis vai nē, lai mēs vēl varētu šeit ieviest nepieciešamās izmaiņas. Paldies! Anemī, vai tu vari tagad mani nomainīt? Okay, dear colleagues, uh, we continue with. Uh... Jā, um, kolēģi, mēs tagad turpinām darba kārtības izskatīšanu un runāsim par Eiropas investīcijas bankai piešķirtās Eiropas Savienības garantijas attiecībā uz zaudējumiem no finansēšanas darījumiem, ar kuriem atbalsta ieguldījumu projekts ārpus Savienības izskatīšanu. Uh, un došu vārdu atzinuma sagatavotājām. Tas ir Jāceks Potaševičs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, centīšos izteikties lakoniski. Tātad šā lēmuma mērķis ir atjaunot un pārskatīt budžeta garantiju, ko ES piešķir Eiropas investīciju bankai turpmākajiem septiņiem daudzgadu finanšu uh, uh, daudzgad finanšu schēmas gadiem, tātad laika posmām līdz 2020. gadam. EIB ir spēcīgs ārējās intervences instruments, kuras uzdevums ir izplatīt Eiropas vērtības intereses pasaulē un veicināt starptautisko sadarbību un attīstību. Un mūsu parlamenta uzdevums ir cieši uzraudzīt EIB darbību šajā ziņā Un es uh, pievēršu uzmanību šādiem punktiem savā ziņojumā. Pirmkārt, atbilstību mm, Eiropas līguma 21. pantam. Tātad uh, šeit uh, uh, Eiropas Savienības ārējās darbības ir jāpapildina EIB ar saviem uh, Uh, aizdevumiem. Tāpat vēlējos pateikties ēnu referentiem, kur ir devuši uh, ieguldījumu šajā ziņojumā. Esmu iekļāvis arī grozījumus, kuros ir runa par padziļinātu sadarbību ar uh, Eiropas komisiju un ārējās darbības dienas, lai nodrošinātu uh, sinerģiju un konsekvenci. Tāpat šos jautājumus risina arī citi ēnu referenti. Tāpat es uzsveru Eiropas parlamenta lomu. Es arī uzsveru, ka EIB ir cieši e, plašāk jākonsultējas ar visām ieinteresētajām pusēm un par lielākiem projektiem ir jāinformē sabiedrība, e, neapdraudot konfidencialitāti te pašā laikā. Esmu informēts par to, ka budžeta komitejā 18. septembrī jau ir notikusi pirmā apspriešana par šo ziņojumu, un Kalfina kungs, kas ir referents, ierosina palielināt finansējumu par vienu miljārdu, sasniedzot kopumā 30 miljārdus. Pašreiz ir runa par 25 fiksētiem miljārdiem un 3 fakultatīviem miljārdiem minētajam laika posmam. Manuprāt, mums būtu jāatbalsta šis priekšlikums, it īpaši pirms iestāšanās valstīm un eh, kaimiņu attiecību politikas valstīm piekļuva šīm finansējumam. Uh, Tāpat es vēlētos jautāt EIB pārstāvim par viņa skatījumu uz ierosinātajiem griestiem pašreizējā versijā un par nepieciešamību pēc investīcijām kaimiņu valstīs gan austrumos, gan dienvidos, ņemot vērā krīzi Sīrijā un Ēģiptē. Nākošie jautājumi ir komisijas pārstāvjiem. Kā komisija redz iespēju palielināt eh, griestus atbilstoši Kalfinu kunga priekšlikumam un ar kādiem instrumentiem to varētu sasniegt? Un noslēguma komentārs. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem un eh, deputātiem par ieguldījumu, sagatavojot grozījumus, it īpaši ALDE vārdās sagatavotos uh, Gre, uh, Vatsona grozījumus, Jakons Ārī kundzes ziņojums no sociālistiem un demokrātiem, kā arī zaļo grupas iesniegtos grozījumus. Daļa no grozījumiem vēl ir jāapspriež detalizētāk. Esmu gatavs ņemt vērā arī visus šodien izskanējušos komentārus. Priekšsētētāji, liels paldies. Es vēlētos jautāt Eiropas investīciju bankas pārstāvim, vai viņš var atbildēt uz referentu uz to, to jautājumu. Lūdzu. Liels paldies. Vispirms vēlējos pateikties Protaševiča kungam par sagatavoto atzinumu un par uh, sadarbību, kas mums ir bijusi, jo šis atzinums ir ļoti līdzsvarots. Atbildot uz jautājumu, mēs uzskatām, ka mūsu darbības galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības ārējo politiku un nodrošināt finansējumu saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu schēmu. Mēs varam sasniegt praktiski 30 miljārdu eiro slieksni visos šajos reģionos. Mēs uzskatām, ka arī nākošajā daudzgad finanšu schēmā šis līmenis var tikt saglabāts, balstoties uz mūsu pieredzi uh, attiecībā uz privāto sektoru, klimatu pārmaiņām un citām politikām, uh, runājot par pirmsiestāšanās valstīm un kaimiņu attiecību politiku. Mēs uh, Uzskatām, ka mūsu rīcība var atbalstīt konverģenci, sasniedzot Eiropas Savienības standārtus un politiku, un mēs esam gatavi saglabāt pašreizēju apjomu. Runājot par dienvidu kaimiņu valstīm, mums ir lūgts atbalstīt šo valstu pārējas periodu veicot ekonomiskās un politiskās reformas nodrošinot atbilstoši finanšu līmeni. Tāpat mēs esam palielinājuši mūsu darbības apjomu austrumu politikā sasniedzot 1,2 miljārdus, un mēs varam turpināt šo darbu, palielinot griestus. Lielas paldies! Tagad vārds tiks to cēnu referentiem un vispirms vārds Lisai Jakonsārī no sociālistu un demokrātu grupas. Liels paldies, piekrītu iepriekšējam runātājam, proti, ka komisijas priekšlikums un ziņojuma projekts ir uh, labi sagatavots un līdzsvarots, ir grūti mainīt uh, geogrāfiskā piešķīruma skaitļus, jo, ja kādam kaut ko atņem, uh, vai arī, ja, tas, uh, ja jūs gribat kaut ko palielināt, tad kaut kādam ir kaut kas jāatņem. Un tātad, jebkurš palielinājums notiek uz citu rēķina bet uh, šis austrumu mandāta palielinājums man šķiet uh, atbalstāms, bet ņemot vērā šos griestus 25 miljārdi plus 3 miljārdi uh, vidējā termiņā, tas ir izdarāms. Es piekrītu ziņojumā teiktajam, ka ir ļoti svarīgi uh, akcentēt virkni jautājumu, proti cilvēku tiesības, pamatbrīvības un uh, un demokrātiskās vērtības, tāpat vides aizsardzība. Tie, šie visi jautājumi ir mūsu politikas centrā, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka citas intereses tos aizēno. Ir jāprasa no partneru valstīm ievērot šīs vērtības un pamatprincipus. principus finansējumu operācijām, ko garantē Eiropas Savienība, ir vienmēr jāsaskan ar uh, Eiropas Savienības cilvēku tiesību sociālajiem un vides principiem. Un mums ir uh, jāveicina arī starptautisko saistību un līgumu ievērošana arī vides jomā, tā skaitā. Mēs nu pat dzirdējām vēl par to, ka viens svarīgs jautājums ir atklātība un informācijas publiskošana. Mums ir jāievēro mūsu pašu nesen pieņemtais ziņojums par cīņu pret korupciju. Ir jāparāda stingra noteikumi, prasot krāpšanas un uh, korupcijas apkarošanu un citu noziedzību darbību apkarošanu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Grēmām Vatsonam no Alde grupas un pēc tam runās Lēzniņas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uzteikt Jaceku Potaševiču par viņa veikumu strādājot pie šī atzinuma. Šeit ir runa par lielām naudas summām - 25 miljārdi septiņu gadu laikā vai arī, ja uh, varam saņemt vēl lielāku summu, ja tiks iz, iz, izpildīts prasības, kas ierakstīts Broka kungam nosūtītajā vēstulē, varētu būt 30 miljārdi. Bet jāpatur uh, prātā vairākas lietas. Ir uh, ir centieni panākt lielāku atklātību, labāku geogrāfisko līdzsvaru, ņemot vērā to, cik lielam skaitam cilvēku mēs palīdzām pasaulē, un arī ir centieni saskaņot EIB ārējos aizdevumus ar mūsu politiku pamatiesību jomā un klimata pārmaiņu apkarošanā. Es gribētu uzdot dažus jautājumus EIB pārstāvim par par eh, šiem principiem. Mēs eh, redzam, ka eh, visās jomās tiek nodrošināta atklātība, bet kādēļ šāda atklātības politika nevarētu attiekties arī uz EIB? Kādēļ jūs nesat gatavi iztenot šādu politiku? Kādēļ EIB nav gatava pilnībā publicēt uh, nolīgumus, kas ir noslēgti ar trešajām valstīm. Kādēļ šāda informācija nedrīkstētu publiski atklāt? Ja runājam par līdzsvaru, kādēļ tik daudz naudas tiek piešķirts Latīņa Amerikai un tik maz Āzijai, vai nevarētu šeit uh, samērīgāku naudas sadalījumu mēs uh, paredzēt, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu šajos uh, reģionos, vai nevarētu šo līdzsvaru nedaudz mainīt? Tālāk jautājums eh, konkrēts par Taivānu. Kādēļ Taivāna tiek pielīdzināta valstīm, pret ko mēs esam noteikuši sankcijas, kā Kubā, Baltkrievija, teiksim, kādēļ mēs nerīkojamies kā pret, attiecībā pret Singapūru vai, vai citām valstīm. Un eh, saskaņojot šos eh, pasākums ar citām Eiropas Savienības politikā. Mēs savos uh, grozījumos ierosinu balstīties uz Eiropas uh, Savienības likumdošanas principiem šajās jomās. Tiek atbildēts, ka tas nav iespējams, ka Eiropas Savienības tiesība akti nedarbojas ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Bet es jau nesaku, ka saskaņā ar likumdošanu tas jādara. Es runāju par tiesību aktu principiem. Un tas būtu ļoti saprātīgi, ja mēs īstenot šādu pieju, jo mēs dodam naudu virknei uh, neciešāmu režīmu. Runājot par klimatu pārmaiņām. Šobrīd uh, klimatu pārmaiņu apkarošanu ir saistīts apmēram 23% aizdevumu, komisija ierosina 25%, mans priekšlikums ir 40%. EIB saka, ka tas ir nereāli. Jautājums, cik tad ir iespējams 30%, 27%? Es ierosinu arī svītrot 54. grozīmu par, par gāzes uzņēmumiem, jo šeit jau šie gāzes kompānijas pašas pelna miljārdiem naudu, būvē gāzes vadus un nav nepieciešams viņus vēl subsidēt it kā lai apkarot klimātu pārmaiņas. Ir vēl virkne citu grozījumu, pret kuriem man ir iebildumi, bet par tie, pie tiem es nekavēšos sīkāk, bet es gribētu saņemt atbildes no EIB, lai mēs varētu skaidrus lēmumus pieņemt par šo ziņojumu. Tagad vārds Sabīnai Lēzingai. Un pēc tam došu vārdu EIB pārstāvim un komisijas pārstāvim. Bet, ja es saprotu, uh, tas ir atzinums par ziņojumu par Eiropas Savienības sniegtajām garantijām pret eh, varbūtējiem zaudējumiem trešajās valstīs. Šeit patiesībā nav šīs aizdevuma aspekts tik daudz eh, izcelts kā garantijas. Labīn, lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundz, paldies referentam. Eh, kreiso grupas vārdā esmu iesniegus vairākus grozījumus un gribēju tikai eh, pieskarties dažiem aspektiem. Ceru, ka kolēģi mums atbilstīs. Mēs uzskatām, ka ir uh, jāatbalsta uh, attīstības politikas projekti, un tam ir nepieciešams, uh, ir jāfinansē nevien privāti, bet arī valsts projekti, jāpadomā par kopīgo labumu un infrastruktūru, piemēram, uh, izglītībai un veselības aprūpē ir jābūt priekšplānā. Ja mēs runājam par attīstības politiku, ir taču jāsasniedz um, tūkstošgads attīstības mērķi, uh, kas ir pieminēti minēti komisijas priekšlikumā. Protams, projektu finansējums ir ļoti svarīgs jautājums. Mums jārunā arī par atjaunīgo enerģiju projektiem. EIB tam pievērš ļoti daudz uzmanības. Esam arī uh, iesnieguši vairākus grozījumus par to. Mēs uzskatām, ka EAD nevajadzētu piešķirt uh, konkursu vai um, līdzekļu piešķiršanas pilnvars. Paldies! Tagad došu vārdu pārstāvim no EIB, lai viņš varētu atbildēt uz kolēģu jautājumiem. Bet lūdzu, esiet pēc iespējas lakoniskāks. Pēc tam došu vārdu komisijas pārstāvim, bet uh, pie mums tagad ir ieradies arī Eiropas um, cilvēktiesību pārstāvis. Mēs gribam apspriesties arī ar viņu. Un mums ir arī jāsagatavojas, eh, jo tas ir, eh, tā ir sanāksmes daļais slēgtām durvīm, un tā tad eh, visiem ir jāapspēj atstāt zāli, kas nav pilnvarot klausīties šajā sanāksmē. Paldies, tagad EIB pārstāvs lūdzu paldies visiem par grozījumiem. Es centīšos būt pēc iespējas lakoniskāks un Eh, varu jums eh, dot vēl turpmākas atbildes eh, individuāli, ja jūs to vēlasaties. Mēs rīkojamies saskaņā ar Orhusas konvenciju, runājot par piekļuvu dokumentiem, nu tas ir neapšaubām. Protams, esam ieviesuši arī savus caurskatāmības politikas vadlīnijas, kas ir jāievēro mūsu bankai un. Ja Mēs eh, līdz ar to īstenojam šo pie, pie, dokumentu piekļūst politiku. Mēs ievērojam uh, nolīgumus ar trešajām valstīm, tie ir ietver nolīgumi, ko esam noslēguši ar partnervalstīm. Uh, līdz ar to ir jāievēro diplomātiskā imunitāte. Mums E, protams, ir jāizveido visas nepieciešamās struktūras, lai varētu atbalstīt projektus atsevišķās valstīs. E, te nav nekādas politiskās piegaršas. Ir vairāki līgumi, kas jau ir parakstīti gadu gaitā, un, protams, e, mēs neesam vienīgie, kas var lemt par šo līgumu publicēšanu, jo ir nepieciešama arī otras līgums slēdzē puses piekrišana Bet te nav nekāda principiāla problēma. Ja mēs runājam par finansējumu Āzijai un Latīņamerikai, mēs te nenošķiram valstis. Īstenībā eh, visām valstīm eh, pasaulē ir nepieciešams atbalsts, eh, piekļuva kredītiem, infrastruktūras uzlabošana, uzņēmē darbība, atjaunīgie energoavoti un tā tālāk. Protams, arī uh, izglītības un veselības aprūpas jomā ir daudz darāmā. Protams, mēs varētu piešķirt katrā reģionā desmitreiz vairāk līdzekļu, ja mums būtu tāds iespējas. Mums ir jāraugās uz politikas prioritātēm, ņemot vērā da ārējās darbības dienesta un komisijas priekšlikums. Mums nav nekādu preferenču attiecībā uz atsevišķām valstīm, mēs vienkārši ņemam vērā ES institūciju nospraustās prioritātes. Tas pats attiecas arī uz Taivānu. Tas ir politisks dabas lēmums, tas nebija mūsu izvēle eh, iekļaut šo valstu vienā vai otrā sarakstā padoma un parlaments tātad lems, kuras ir valstis, eh, kas ir pilntiesīgas saņemt mūsu eh, aizdevumus. Runājot par ES likumdošanu, protams, tiesa ka mēs nevaram uzspiest ES likumdošanu ārpus robežām, runājot par vidi, valsts iepirkumu vai ko citu, bet kā ES banka uh, Mēs darām visu iespējamo, lai veicinātu ES standartu ievērošanu citās valstīs, runājot par jurisdikciju, valsts iepirkumu un tā tālāk. Bet mēs nevienam neko nevaram uzspiest. Mums, protams, ir arī rūpīgi jāizpēta visi šie projekti un Eiropas Savienībā mēs esam. Uh, guvuši pietiekam daudz pieredzes, tādēļ mūsu princips un vērtības mēs varam mēģināt projicēt arī uz investīcijām, kas tiek veikts ārpus ES teritorijas. Tālāk par klimatu. 25% mērķis, kas pieņemts mūsu valdē, runājot par EIB eh, darbību gan iekš, gan ārpus ES, līdz ar to būtu konsekventi ja tas attiektos arī uz pārējām aktivitātēm, un tas izskatās patiešām iespējami. Mums ir jā, jāgarantē, Uh, lai šāds mērķis tiktu sasniegts. Uh, šis mērķis uh, mums ir paprātam un tas jau ir paaugstināts. Ja mēs mēģināsim šo skaitli palielināt, protams, tas prasīs attiecīgu lemšanu un jaunu mērķu nospraušanu. Tālāk runājot par labākiem projektiem, mums policymakers in this respect. Par gāzi un starpsavieniem mums, protams, ir jāizvērtē politiskās prioritātes šajā kontekstā. Paldies, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu, daži lakoniski komentāri no jūsu puses. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Gribēju um, uzslavēt eh, komentārus, kas tika pausti šajās diskusijās, un e, tikai vēlējos atgriezties pie viena jautājuma, ko uzdeva referents, proti par budžetu, un ko tas nozīmē, kāda ir skaitļi. 25 miljārdi ir šie griesti, kas ir noteikti. ņemot vērā garantiju fondu, kas ir piešķirts eh, balstoties ES, sakņojoties ES budžetā. Mēs vēlamies parūpēties, lai 9% no neizmaksātajiem aizdevumiem tiktu sekti pateicoties garantiju fonda līdzekļiem. Ja mēs e, paaugstinātu šos līdzekļus līdz 30 miljardiem, tad, protams, e, vairāk līdzekļu tik piešķirt tieši no ES budžeta, e, lai varētu finansēt šo garantiju fondu. Man nav tagad manā rīcībā precīzi skaitļi, bet mēs mēģināsim veikt aprēķinas Uh, vismaz, lai skaitļi jau būtu zinām līdz uh, budžeta komitejas sanāksmei ceturtdienā. Paldies, paldies, ka bijāt tik uh, lakonisks. Gribēju pateikties visiem, kas piedalījās viedokļu apmaiņā. Gribēju atgādināt, ka balsojums notiks 10. oktobrī. Tagad esam izskatījuši šo darba kārtības punktu un varam uh, tagad apmainīties ar viedokļiem ar Lambrinīdis kungu. Šī ir sanāksmes daļa aiz slēgtām durvēm, tādēļ lūkšu visus, kam šeit nav tiesība atrasties, ātri doties no zāles ārā. Un man arī pašai uz dažām minūtēm ir jādodas prom.